πρόεδρος. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επανα... Labdien visiem, kolēģi, kolēģis, lūdzu, atsāksim sēdi. Informēšu jūs par to, ka Vakardienas sēdes protokols tika visiem izdalīts, un ja nav iebildumu, tad. Eh, un e, apstiprināsim šo te protokolu. Pirmais e, punkts darba kārtībā.